progresu kopīgi strādājot pie šīs stratēģijas. Paldies jums! Paldies dalīkungam, līdz ar to debets sveigušās. Par šo tekstu balsosim trešdien pulksten 12.30. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Kohon Senālovs kundzes ziņojums par e-call sistēmu, par jaunu tālruņu līniju, eh, kas ir pakalpojums iedzīvotājiem. Katram referentam četras minūtes. Koha kungs lūdzu pirmais. Frau Präsidentin! Priekšsēdētājs kundze! Daudz tūkstoši cilvēku vēl šodien būtu varējuši būt dzīvi, vai arī viņiem nebūtu paliekoši sekas pēc negadījumiem, ja viņiem pirmās stundas laikā, tādā tā zelta stundas laikā pēc negadījuma notikšanas tiktu sniegt profesionāla medicīniskā palīdzība. Es domāju, ka mēs varētu daudz ko darīt lietas labā. Runājot par e-call sistēmu, tā nevar novērst negadījumus un bet eh, tā smagas smaga negatīvuma gadījumā automātiski informē ātrās ārkārtas izsaukuma centrāli. Un tādējādi ir iespējams eh, sazināties ar eh, negadījumā nonākušo transporta līdzekli. Līdz ar sistēma nosūta par šo negadījumu pamata informāciju Šobrīd daudz kas ir atkarīgs no dalību valstīm. Ja e, sensors nekonstatē nekādas e, avārijas e, pazīmes, tad ikol sistēma klusē. Uh, ar automātisku, ar sensoriem vadītu sistēmu vai arī ar manuālu sistēmas iedarbināšanu šī sistēma aktivizējas un nosūta minimālo datu kopumu ārkārtas izsaukuma centrālei. Un tādējādi Eiropā tiktu garantēts tas, ka šie dati tiktu uztverti kā paziņojums par negatīvumu un tālāk uh, informāciju var nodot tālāk uh, glābšanas dienestiem, kas attiecīgi rīkojas. Mēs vēlamies, lai e-call sistēma sāktu darboties un tiktu bāzēt uz 112 sistēmu, lai tā lietotājiem visā Eiropas Savienībā būtu bezmaksas un funkcionētu visā Eiropas Savienībā un būtu savietojama ar citām līdzīgām sistēmām visā, visā Eiropā. Tai būtu jābalstās uz neitrālu atvērtu sistēmu un vēlāk, un, piemēram, varētu to savienot ar citiem ar satiksmē saistītiem pakalpojumiem, piemēram, par informācijas sniegšanu, par parkošanās vietām un tā tālāk to, šī sistēma varētu darboties uh, līdzteks ar 112 sistēmu un uh, lietotāji varētu izvēlēties, kur sistēmu izmantot. Un es domāju, ka tas varētu būt interesanti arī citiem pakalpojumu sniedzējiem. Ja 80% no autobraucējiem vēlēto šādu sistēmu izmantot, tad uh, mēs eh, nedrīkstētu nekādā veidā kavēt šādas sistēmas eh, izveidi. Paldies! Senalu, senalu. Paldies, tagad došu vārdu otrai referentai Senalovs kundzei. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Paldies, komisārkungs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Šādu elementu ieviešana transporta līdzekļos izraisa eh, debats un diskusijas, eh, un par to tiek runāts jau sen. 70. gados sākās pirmie pētījumi un drošības papildinājuma tika izstrādāt, piemēram, drošības spilve. Un tagad mēs runājam par to, kā uzlabot pasīvo drošību Eiropas, uz Eiropas ceļiem ekosistēmu. Ekosistēma nav nekas cits, kā. Ka kā būtībā tāds pats gaisa spilvens, tas uh, automātiski izraisa zvanu uz 112 uh, līniju, un pat ja pasažieri ir bez samaņas, tad automātiski un momentā tiek nosūtīta informācija glābšanas dienestiem par to, kur atrodas šī automašīna un kas tad ir noticis. Jo var gadīties, ka ka citām nav iespējams eh, saņemt palīdzību. 50% um, ir jautājums, kāpēc šī sistēma vēl nedarbojas, ja jau tik daudz kas ir izdarīts, lai tas, lai tas darbotos. Eksperti 2002. gadā ir nosauca šo ICO projektu par vienu no galvenajiem drošības projektiem. Uh, un par to nodēvēja par, par prioritāru, bet tomēr šī sistēma nedarbojas. Tikai 0,4% luksusklases automašīnu ir aprīkoti ar šādu drošības sistēmu. Un šī privātā sistēma nenosac visu Eiropas Savienības teritoriju. Komisija ir izstrādājusi trīs dokumentus par e-call sistēmu, taču uh, Tikai viens no dokumentiem, proti 2011. gada rekomendācijas, ir tikušas um, publicētas. Diemžēl šobrīd Otrais komisijas dokuments nav pieejams, te ir runa par uh, pirmo likumdošanas soli, par to, lai šo sistēmu padarītu par obligātu. Es esmu pārliecināta, ka uh, Rītdien mēs uh, apstiprināsim uh, komiteju kopējo viedokli un Eiropas parlaments uh, izteiks atbalstu ekosistēmas ieviešanai. Es gribētu arī raidīt skaidru signālu komisijai, ka tālāk kavēšanās nav pieņemama. Ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji no 2015. gada varētu izmantot šo te uh, drošības sistēmu. E-call sistēmai būtu jādarbojas visā Eiropas Savienībā, visos transporta līdzekļos, neatkarīgi no to mārkas, un uh, tam būtu jādarbojas visā Eiropas Savienībā. Es gribētu arī kopā ar otru referentu pateikties sekretariātam un mūsu asistentiem par uh, sadarbību. Uh, izstrādājot šo līdzsvaroto ziņotāju, kas sniedz ļoti skaidru vēstījumu. Paldies! Paldies! Tagad brīvais mikrofons. Ir pieteikušies pārāk daudz runātāju, un tādēļ brīdinu jau iepriekš, ka visus es nevarēšu aicināt izteikties. Taču dažiem būs šādi iespēja. Sāksim ar Roitovs kundzi, lūdzu. Paldies! Vispirms es gribētu norādīt, ka ekstrēmās situācijās sekundes ir ārkārtīgi dārgs, lai glābtu cilvēku dzīvību, un tāpēc mēs jau gadiem ilgi pieprasam, lai integrētā glābšanas sistēma tiktu paplašināta uz visu Eiropas Savienību. Šāda sistēma ļauj ne tikai ātrāk un, un uh, precīzāk rēģēt, bet arī dod iespēju menedžēt satiksmi tā, lai izvairītos no piemēram, sastrēgumiem negadījumu vietā. Dažos transporta līdzekļos jau ir iespējams izmantot šādu sistēmu, piemēram, Vācijā. Jau divus gadus eh, šāda sistēma ir pieejama. Un telekomunikācija. Es eh, apsveicu ka to, ka beidzot eh, būs obligāti prasība ieviest šādu sistēmu. Uh, Šai sistēmai būtu jābūt eh, bezmaksas, un tas būs kārtējais piemērs tam, kā Eiropas integrācija nāk mums visiem par labu. Un es ceru, ka komisija saulēcīgi rieģēs. Paldies! Nākamā runātāja. Gurmais kundze, lūdzu. Paldies, godātie kolēģi. Pirmkārt, gribu pateikties abiem referentiem, kas strādāja divās komitejās pie šī ziņojuma. Mums ir nepieciešama tāda īkola sistēma, kas uh, eh, tik tievies līdz 2015. gadam un glābtu dzīvības. Eiropas parlamentam ir jāatbalsta šīs sistēmas ieviešana. Es gribētu, lai tas būtu modelis uh, ties, likumdošanas priekšlikumam, ar ko komisija nāks klajā pavisam drīz. Šobrīd tikai daži procenti simti automobīļu ir apgādāti ar automātisku uh, brīdināšanas sistēmu. Tas maksās mazāk nekā 100 eiro gadā, bet tas, iet, tas glābs vairāk nekā 2500 dzīvību katru gadu. Ēnu referenti uzskata, ka šī sistēma būs iedarbība tikai tad, ja būs obligāti ieviešana un Eh, ir jāievies šīs tālruņa līnijas 112 tiesību aktiem jābūt tādiem, lai 2015. gadā dalību valstīs tas būtu obligāti un dalību valstīm arī aktīvi jāsadarbojas. Katram pilsonim ir jābūt tiesībām uz šo te e-call sistēmu. Um, paldies! Sinklērs kundze nākamā runātāja. Sinklērs kundze nav zālē. Tad aicināšu izteikties Zaborskas kundze. Ďakujem, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ziņojuma tēma ir ļoti būtiska. Šai jaunajai sistēmai būtu jāpalīdz izglābt pēc iespējas lielāks Eiropas pilsoņu skaits, kas atrodas krīzes situācijā uz ceļiem. Uh, šī būs tāda papildus vērtība, ko sniedz Eiropas Savienība, bet papildus vērtība būs tik liela, cik uh, atbildīgi rīkosies dalību valsts. Gribētu pastāstīt, ko Slovākijas republika ir darījusi šajā jomā. Mēs esam izveidojuši nacionālo programmu ātrās palīdzības un glābšanas dienestiem. Apmācībām ir īpaši liela nozīme. Tikai pateicoties tām, mēs varēsim ieviest labi funkcionējušu sistēmu. Glābšanas dienesta darbinieki piedalās gan valodu apmācībā, gan arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uh, mācībās. Mm, runājot par valodām, mēs viņus apmācām gan Eiropas Savienības, gan arī reģionālo valodu zināšanās. Tātad apmācības ir tādas visaptverošas. Paldies! Nākamais runātāj, runātājs Prendergastas kundze. Uz ceļiem notiek ļoti daudz negadījumu, daudz cilvēku iet bojā. Automatizētās ekosistēmas pilnīga ieviešana būtu ļoti liels uzlabojums, kā jau kolēģi teica. Diemžēl jau desmit gadus mēs runājam par šo sistēmu, un tā tiek ieviest ļoti lēni. Protams, kā tirgus nav mums palīdzējis pats ieviest šo te dzīvībai tik svarīgo tehnoloģiju. Un tādēļ es gribu pateikties Senelovs kundzei un Kohkungam par priekšlikumiem, kas uh, padara šo sistēmu par obligātu un bezmaksas sistēmu, kas tiktu ieviesta līdz 2015. gadam. Ir nepieciešami tiesību akti, kas veicinās šo te sistēmas vispārēju ieviešanu un arī mērogu ekonomiju. Sistēmai ir milzīgs potenciāls, tā uz pusi samazinās uh, ātrās palīdzības izsaukuma izdarīšana un tāpat arī cilvēku dzīvību glābšana. Es tiešām gaidu komisijas priekšlikumu par šīs sistēmas obligātu ieviešanu. Paldies! Tikau kundze, lūdzu. Thank you very much, Mr. President, Mr. Commissioner. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais eh, komisāra kungs. 2010. gadā apmēram 31 tūkstots eh, cilvēku gāja bojā uz Eiropas Savienības ceļiem, un pusotrs miljons iedzīvotāji tika ievainoti 1,15 miljonu satiksmes negadījumos. Es uzskatu, ka ekosistēmas ieviešana ļaus glābt cilvēku dzīvības. Ja tā saucamo Ehm, neatliekamās palīdzības zvanu piedāvājums šobrīd ir tikai dažiem automobīļu ražotājiem, tad e-kola būs pilnīgi visiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība palīdzētu izveidot infrastruktūru, kas ir nepieciešama e-kola sistēmas darbībai. Vēlētos atba atba atgādināt, ka Galileo un arī citi Eiropas Savienības projekti var uzraudzīt situāciju uz ceļiem Eiropas Savienībā. Un ir svarīgi īstenot arī informācijas kampaņu, lai zinātu, lai dažādi mobilo sakaru tīklu operatori zinātu, kā tos izmantot. Sekierska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nē, tad es laikam nepareiz pateicu, saka priekšsēdētāja kungs. Es tagad došu Kallas kungam komisijas vārdā lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Vispirms vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un īpaši TRAN un IMKO komitejām un arī abiem referentiem Senelovas kundzei un Koha kungam. Pateikties par to, ka viņi ir sagatavojuši tik ārkārtīgi lielisko ziņojumu par e-kolu. E-kola ir viena no sešām prioritējamajām rīcībām, kuras komisija atbalstīs tā saucamajās viedajos transportlīdzekļos. Un nu, mēs uzskatām, ka e-kola samazinās gan risku, gan arī riska pārvaldību. Eiropas Savienībā savstarpēji saistīts, sadarbspējīgs e-kola pakalpojums ir viena no komisijas augstāk, augstākajām prioritātēm, un komisija pie tā jau ir strādājusi pāris gadus. Es vēlētos pateikties par parlamenta izteikto atbalstu komisijas idejām. Tas, ka Eiropas Savienībā mobilo sakaru tīkla operatoriem 11. gada septembrī jau tika sagatavots šis priekšlikums, tātad eh, mēs vēlamies 2015. gadā ekolu izsaukumu padarīt obligātu. Tas, ka mēs eh, runājam par konkrētu likumdošanas aktu dažādiem transporta līdzekļiem, tad šobrīd komisija pie tā strādā un likumdošanas projekts tuvākajos mēnešos tiks nodots izskatīšanai parlamentam un padomēji. Tas, ka neatliekamās, neatliekamo zvanu prioritāšu sadalījums pavisam drīz tiks atspoguļots arī ATS direktīvā. To ir visā Eiropā atbalstījuši arī IT eksperti. Uh, un komisija organizēs šādu pēdējo sanāksmu ar uh, ekspertiem rītā. Tas, ka šis e-kola tiks padarīts par obligātu, nodrošinās, ka 112 zvans ļaus e, šai sistēmai darboties. Par to ir vienojušās visas iesaistītās puses. Komisija uzskata, ka e-kola obligātums padarīs eh, to interesantu pilnīgi visām iesaistītajām pusēm, pie tam ne tikai Eiropas iedzīvotājiem, bet arī Eiropas Savienības ražotājiem. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, lai ekol darbotos mūsu paredzētajos laika grafikos. Kā jau ziņojumā parādās, komisija veicinās arī izglītojošu kampaņu organizēšanu Eiropas Savienībā, jo tikai tad mēs būsim pārliecināti, ka e-kola darbosies adekvāti. Mēs vēlamies veicināt izpratni par e-kola platformu, un mēs vēlamies, ka tas nodrošinās gan tā lietotāju izpratni, gan arī konkurētspēju. Un es vēlētos pateikties vēlreiz Eiropas parlamentam par to, ka tas atbalsta ekolu ideju, lai padarītu Eiropas ceļus drošākus. Vien kopā mums izdosies glābt Eiropas iedzīvotāju dzīvības. Priekšsēdētājs, paldies komisāru kungam. Tagad mēs beidzam šīs debatas. Rītā 12.30 balsosim par šo ziņojumu. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta un tas ir Rodī Kratsas Cagaropulu kundzes sagatavotais ziņojums Eiropas pievilcība investīcijām. Un vispirms